like ask... Vēlētos lūgt bijušos Eiropas parlamenta priekšsādātājus ieņemt vietas šeit, krāslos. Jūs godātie deputāti, bijušie deputāti, bijušie Eiropas parlamenta priekšsādātāji un priekšsādātājs esat laipni aicināt šobrīd šeit zāles priekšā ieņemt vietas. Poterīnkungs, jūs arī esat šo cilvēku skaitā, arī jums šeit paredzēta īpaša vieta priekšādātais Koks, Fontēna, Fontēnas kundze, tātad bijušie priekšādātāji lūdzu, ieņemiet vietas. Vēlamies sēdi sākt kopā ar jums. Septiņi priekšsēdētāji ir mūsu vidūs, arī Borela kungs lūk nāk šurp. Welcome to all of you. Laipni aicināti visi jūs, godātie bijušie priekšsēdētāji. Okay, president. Lieliski, arī Hanškungs.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 abi bijušie priekšsēdētāji šeit parlamentā. Can I say we will not have we will not have a, we will not have a second round, so we can wait. Otrais rauns vēlēšanās nebūs vajadzīgs, un tāpēc mums ir laika pāris minūtes arī pagaidīt bijušos priekšādātājs. Vairāk neteikšu ne vārda, nē. Tikai to vien, ka mēs nebūtu negaidam uz otro vēlēšanu raundu. Tātad pāris mitu, minūtes godātie kolēģi šobrīd vairs nav tik svarīgs, un mēs varam nedaudz pagaidīt. Oh, madam, Madam President. Lūk, ierodas Fontēnas kundze bijusī parlamenta priekšsādātāja un Baron Krespo kungs bijušais parlamenta priekšsādātājs. Laipni aicināti mūsu vidū šeit Eiropas parlamentā. Tas ir jūsu nams, jūsu parlaments. Un Tagad pēc pārtraukuma mēs atsākam sēdi. Un tagad atļaujiet man jūs informēt par balsošanas rezultātiem. 699 nodotas balsis, 29 nederīgi vai tukši biļetēni, tātad 670 atlikušās balsis, 363 ir absolūtais vairākums šajā situācijā. Balsojumā ir šādi rezultāti Devas kungam 142 balsis. Pan Pan Martin Schulz. Martin Schulz. 387 balsis. Pani Diana Un Diana Valisas kundze 141 balss. Pan Mārtiņš Šulc. Mārtiņš Šulca kungs. Līdz ar to ir saņēmis absolūto derīgo nodoto balsu vairākumu un tādējādi ir ievēlēts par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Congratulations! Apsveicu! Congratulations, Mr. President! Apsveicam parlamentu priekšādātāju Šulca kungs. Esmu pārliecināts, ka jūsu vadībā Eiropas parlaments joprojām būs par demokrātijas pašu kodolu. Un mums kā parlamentāriešiem ir pienākums iesaistīt Eiropiešus visu mūsu kopējā ceļojumā, pasākumā un veidot šīs saiknes ar iestādēm. Mēs rēķinamies ar jums, Šols kungs. Mēs visi ticam, ka jūs būsiet tas, kas spēs parlamentu noturēt tā pašreizajā gaitā un saglabāt to kā pašu Eiropas debašu būtību, tā lai tas viss nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Un tagad gribētu jūs lūgt, priekšādātā Šulc kungs, nākt šeit uz podiuma ieņemt manu vietu, aizstāt mani šai krēslā, kā jauni, un tad jūs, kā jaunais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, tieši to arī varat darīt. Lūdzu!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 herr generalsekretär! vielen dank! meine sehr geehrten damen und herren! dāmas un kungi, godātie kolēģi, kolēģis! Pateicos jums par pārliecinošo atbalstu. Lielākā daļa līdz šim vēlēšanām mani pazina kā vienas politiskās grupas priekšsēdētāju. Lielā uzticība, ko šodien man dāvājāt, ir ievērojams pagodinājums. Es veltīšu visus savus spēkus, lai nepieviltu jūsu uzticību, un mūsu parlamenta balss arī turpmāk būtu labi sadzirdama. Savus eh, parlamenta priekšsēdētājiem at pienākumus gribētu veikt tā, lai par mani šodien nobalsojušie varētu lepoties ar savu izvēli. Bet tie, kuri nebalsoja par mani, būtu patīkami pārsteigti. Es būšu un gribu būt visu parlamenta deputātu priekšsēdētājs, un es aizstāvēšu jūsu tiesības, dāmas un kungi. Bet vispirms atļaujiet pateikties jums, priekšsēdētāji Buzeka kungs. Jūs bijāt pirmais kādas Eiropas Savienības iestādes vadītājs, kurš savulaik darbojies Austrum Eiropas atbrīvošanas kustībā. Un Tādējādi ar šīm vēlēšanām jūs simbolizējāt demokrātijas triumfu pār diktatūru. Jūs pārstāvējāt parlamentu ar dziļu cieņu un jūs līdz ar to apliecinājāt Eiropas vienotību kā neviens cits pirms jums. Paldies! Mīļie kolēģi, kolēģis! Ar padevību šodien pieņemu šo augsto amatu. Pat laba Eiropa piedzīvo sarežģītus laikus. Daudziem eiropiešiem tie ir arī grūti laiki. Mani vecāki pārstāv to paudzi, kuras pārliecība bija izteikta vārdos. Mūsu bērniem reiz jādzīvo labāk par mums. Un mēs dzīvojam labāk. Taču šobrīd mums vairs nav pārliecības par to, ka mūsu bērniem klāsies tikpat labi kā mums pašiem. Ekonomikas eh, krīzes dēļ daudzās valstīs pieaug nabadzība, bet bezdarbs, it īpaši jauniešu vidū, ir dramatiski palielinājies. Viņi Eiropas jaunieši protestē Eiropas ielās pret ekonomisko sistēmu, kur peļņu gūs tikai daži nedaudzi, bet caudējumi jāsac visai sabiedrībai. Pret sistēmu, kurā šķiet, ka dažkārt anonīma reitinga aģentūrām Ņujorkā ir lielāka vara nekā demokrātiski ievēlētām valdībām un parlamentiem. Mums ir jā, jāuzstājas pret šīm tendencēm un jāsaka izlēmīgi nē jo šādējādi tiek iedragāta uzticība politiskajām iestādēm, politikai. Šī uzticības krīze apdraud arī uzticēšanos Eiropas projektām. Daudzi cilvēki vēro mūsu darbu ar aizdomām. Viņi nav pārliecināti, vai šeit pieņemtie lēmumi ir pareizi. Mums ir jāapzinās, ka Eiropas iedzīvotāju maz interesē diskusijas par iestādēm. Viņi daudz vairāk raizējas par savu bērnu nākotni, darba vietām, pensijām un sociālo taisnīgumu. Viņus interesē veselīga pārtikas produkti un tīra vide. Mums ir labāk jāieklausās šo cilvēku vēlmēs jo šī, man dāmas un kungi, ir vieta, kurā tiek pārstāvēti Eiropas iedzīvotāju intereses. Šeit mēs esam ievēlēti kā Eiropas iedzīvotāju pārstāvji, tāpēc es gribu uzsvērt, pilsoņi, kuri pauduši mums uzticību tiešās vēlēšanās, sagaida un pamatoti sagaida, ka mēs aizstāvēsim viņu intereses. Es zinu un esmu lepns par to, ka visi mani kolēģi parlamentā apzinās savu lomu kā iedzīvotāju interešu aizstāvji, kā viņu advokāti. Par to visiem liels paldies! Dāmas un kungi, tomēr pirmo reizi kopš Eiropas Savienības dibināšanas tās iziršana ir kļūsi par reālu iespējamību. Jau mēnešiem ilgi notiek viena krīzei veltīta savienības augstākā līmeņa sanāksme pēc otras. Tie ir lēmumi, kuri attiecas ikvienu uz mums, gan šeit zālē, gan visiem iedzīvotājiem. Valdību vadītāju aiz aizslēgtām durvīm pieņem lēmumus, kas uz visiem attiecas, Man šķiet, ka Eiropā notiek atgriešanās pie tādas politikas, kura likās, ka ir senā pagātnē. Man tā atgādina Vīnes kongresa laiku 19. gadsimtā. Tā laika pamatprincips bija kategorisks prioritāras ir valstu intereses un nepieļaujama demokrātiska kontrole. Turpretīm pēckara Eiropa ir balstīta uz saprātīgu atziņu, ka mūsu intereses vairs nav iespējams nošķirt no mūsu kaimiņa interesēm, uz izpratni, ka Eiropas Savienība vairs nav tāda spēlīta, kurā vienam noteikti ir jāzaudē, lai kā cits uzvarētu. Ir tieši pretēji, dāmas un kungu, vai nu mēs visi esam zaudētāji, vai arī visi uzvarētāji. Tam pamatnoteikums ir kopienas metodas ievērošana. Un tai nav vienkārši tehnisks jēdziens, jo tā ir Eiropas Savienības būtība. Ko tas nozīmē konkrēti? Tas nozīmē konkrēti, ka konflikti ir jārisina dialoga un konsensa ceļā. Stiprāko tiesību veidā ir jābalstās uz solidaritāti un demokrātiju. Ir jāpanāk lielu un mazu valstu ziemeļu un dienvidu, austrumu un rietumu interešu līdzsvars ir jāatzīst, ka kopējais labums ir svarīgāks par katra individuālajām interesēm. Tā ir Eiropas vienotības visdziļākā jēga. Un daudzu gadu desmitu laikā tas ir tikpat pašsaprotams kā veiksmīgs kopienas projekts, kas šo, kam šodien nodarīts kaitējums. Aizvadīto divu gadu laikā ir mainījies ne tikai skatījums uz problēmām, bet arī metode, kādā tās tiek risinātas jo problēmu risināšana tikai un vienīgi valstu un valdību vadītāju sanāksmēs un koncentrēšanās uz aizvien biežāk notiekošajām sarunām starp viņiem no lēmumu pieņemšanas gandrīz pavisam izslēdz vienīgo tieši vēlēto Eiropas Savienības iestādi - Eiropas parlamentu. Būtībā dalībvalstu iedzīvotāju pārstāvi tiek degradēti par izpalīgiem jau pieņemtu lēmumu īstenošanai. Viņiem ir atļauts tikai piekrist Briselē slēgt aizslēgtām durvīm pieņemto valdību lēmumu īstenošanai. Ja tiek īstenota no parlamentāra viedokļa nepietiekami leģitīma politika, tad pilsoņi to iztver kā Briseles diktātu. Tas nozīmē, ka par to jāmaksā visai Eiropas Savienībai, un tā vairojas pret Eiropu vērstas noskaņas Taču es ceru, ka Eiropas parlaments nestāvēs malā un bezpalīdzīgi nenoskatīsies. Ja kāds, dāmas un kungi, domā, ka vairāk Eiropas var izveidot samazinot parlamentārās demokrātijas lomu, tam es šeit un tagad piesaku cīņu un ceru, ka jūs mani atbalstīsiet. Das zwischenstaatliche Abkommen. Starpvalstu līgums par jaunu fiskālo savienību ir pirmais pārbaudījums. Sarunās par to mūsu parlamenta pārstāvji ar savām prasībām, uh, eh, Perhofstāts, Broks, uh, Konbendits, uh, ar prasībām par ne, nepieciešamību fiskālo disciplīnu no, apvienot ar izaugsmi un nodarbinātību, pagaidām viņi ir zaudētāju lomā. Taču kaut kas notiek ar Eiropas parlamenta spiedienu es ceru, ka būs vēl lielāka kustība, jo tieši šo saprātīgo līdzsvaru starp budžeta disciplīnu un izaugsmi vēlas Eiropas iedzīvotāji. Arī tāpēc eh, parlamentam ir jābūt pārstāvētam Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmēs. Nevar būt, ka visi piedalās izņemot Eiropas parlamentu. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Eiropa ir vērtība kopiena, dāmas un kungi. No kandidātu valstīm mēs prasām stingri ievērot Kopenhāgenes kritērijus parlamenta, manuprāt, ir aktīvi jāiesaistās, lai nodrošinātu, ka arī dalība valstīs demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana un piemērošana ir pašsaprotama. Ja kāds pārkāp pamatiesību hartas vērtības, tam ir jārēķinās ar mūsu pretdarbību. Tas ir mūsu kā parlamenta kopīgs pienākums. Un tāpēc, un tāpēc atļaujiet eh, par aktu, saistībā ar aktualitāti papildināt. Rīt būs kontroversas debates par situāciju Ungārijā. Pri, eh, premjers Orāns eh, ir informējis parlamenta priekšsēdētāju, ka viņš rītdien šeit Eiropas parlamentā izklāsīs, izklāstīs savu skatu šīm lietām. Es eh, aicināju grupu priekšsēdētājus eh, uz konsultācijām un es vēl tās turpināšu, un es uzskatu, ka mums ir e, jāizpilda Orbāna kunga lūgums un jāļauj viņam uzstāties un attēlot savu skatījumu uz lietām, jo tieši tas ir tas, par ko es e, runāju. Eiropas parlaments ir, parlamentam ir jābūt e, atvērtam arī kontroversām diskusijām saistībā ar Eiropas diskusijām. Tāpēc es domāju, ka ļoti labi, ja Orbāna kungs rītdien šeit ieradīs, ieradīsies. Un e, šos te rezultātus e, vajadzētu arī turpināt e, komisijās, lai būtu iespēja vārd, tikt pie vārda arī Ungārijas sabiedrībai. Un es, tātad Eiropas parlamenta politikā ir jāatrod vieta arī kontroversām diskusijām. Mans uzdevums kā parlamenta priekšsēdētājam, kā vienas no trīs galveno Eiropas Savienības iestāžu vadītājam, ir vērsties pret šo ilgušo tendenci svarīgākos jautājumus risināt tikai valstu un valdību vadītāju sanāksmēs un atkal tos nodot dalību valstu pārskaņās. Vēlos dot savu ieguldījumu, lai parlaments atkal kļūtu vairāk saredzams un sadzirdams kā demokrātiska iestāde un kā vieta, kur aktīvi tiek pausti dažādi viedokļi par Eiropas Savienības politikas virzieniem. Mums jāpanāk, lai mūsu jūsu teiktajiem tiek pievērsts vairāk uzmanības. Īpaši svarīgi nodrošināt, lai sarunas ar padomi notiktu kā vienlīdzīgiem partneriem, vai tas attiektos uz finanšu plānu, lauksaimniecības, jūsaimniecības vai reģionālās politikas reformu, cīņu pret klimata pārmaiņām, finanšu tirgus likumdošanu, tieslietām, iekšlietām vai tirdzniecības politiku. Jau divus gadus ir spēkā Lisabonas līgums. Taču mēs nebūtu nesam izsmēluši iespējas, ko šis līgums mums nodrošina kā iedzīvotāju tieši ievēlētai pārstāvniecībai. Mūsu kopīgajam mērķim jābūt mūsu reālo pilnvaru izmantošanai, nepieciešamiem gadījumā pat tad, ja tas izraisa konfliktu. Lai stiprinātu parlamenta redzamību, dāmas un kungu, tāpēc arī ir būtiska kritiska diskusija par centieniem panākt vienošanos par jau pirmajā lasījumā Mums ir nepieciešama diskusija arī par mūsu pašu darbu. Un all das kann nur funktionieren, wenn wir auch unser eigenes. Viss var izdoties kopā tikai tad, ja manāksim kārtību pašā savā iestādē. Kopā ar mūsu administrāciju gādāšu par tādas sistēmas izveidi, kas parlamenta struktūram un visiem deputātiem ļautu pilnvērtīgi veikt savus likumdevēju pienākumus. Dāmas un kungi kolēģi, Es nebūšu ērts priekšsēdētājs. Es būšu priekšsēdētājs, kurš nepieciešamības gadījumā izcīnīs izpildvaras cieņu pret parlamentu, kurš aktīvi rīkosies, ja būs apdraudētas Eiropas pilsoņu intereses priekšsēdētājs, kurš pārstāv pārliecinātus deputātus, deputātus, kuri iestājas par savu vēlētāju interesēm, priekšsēdētājs, kurš darīs visu, lai tiktu atgūta cilvēku zaudētā uzticēšanās Eiropas apvienošanas procesam un atkal mostos ticība Eiropai. Es mēģināšu panākt, lai atkal atjaunotos sajūsma par Eiropu. Cienījamie kolēģi, daudzi ir riskējuši ar dzīvību, pārāk daudzi to ko atdevuši cīņā par parlamentārajām tiesībām un parlamentārajām idejām. Pirmais brīvās vēlēšanās ievēlētais Tunisijas satvērsmes sapulces priekšsēdētājs Mustafa Benčapa kopā ar saviem jaunievēlētajiem kolēģiem raugās uz parlamentiem Eiropā, tostarp arī Eiropas parlamentu. Lībijā, kur varmāka karoja pats pret savu tautu, Eiropas Savienība pati pirmā atklāja savu pārstāvniecību un tādējādi deva tautai cerību grūtā brīdī. Saharova balvas piešķiršanā pirms dažām nedēļām jauna drosmīga blogere un varonīgs Kadafī pretinieks mūs aizkustināja ar savu sajūsmu par Eiropas vērtībām. Tuvajos austrumos mums ar vienu jautā, kā Eiropā bija iespējams ienaidniekus pārvērst par draugiem, un kā mēs spējām kopīgi saliedēties vienotā Eiropā, pārvarot valstu reliģiskās un ideoloģiskās atšķirības. Jo tālāk mēs attālināmies no Eiropas, jo labākus vārdus par to mēs dzirdam. Strādāsim kopā, lai entuziasms un sajūsma par Eiropas vienotības projektu atkal atgrieztot pašā Eiropā. Eiropa ir fascinējoša ideja. Tā ir ideja, kas radās kā 20. gadsimta otrās puses atbilde uz 20. gadsimta pirmo pusi. Kāda bija šī pirmā puse? Naids, lielvaru politika, agresija pret citiem, nīcinājums pret cilvēku, Pirmā pasaules kara tranšējas un Staļina nometnes. Aušvicas gāzes kameras kā civilizācijas vēstures zemākais punkts. Savukārt 20. gadsimta otrajā pusē Eiropas apvienošanās un Eiropas kopējās iestādes dāvājušas mūsu kontinentam visilgāko mieru un labklājības periodu tā pastāvēšanas vēsturē. 1989. gadā krita dzels priekškars un nokrita Vācijas atkal apvienošanās. 2004. un 2007. gadā Eiropas Savienībai pievienojās bijušās Varšavas pakta valstis un tika atjaunota pirms 40 gadiem trūkslīgi sadalītā kontinenta kultūras un politikas vienotība. Vai tie nav izcili sasniegumi? Kāpēc mēs ar tiem vairs nelepojamies? Kāpēc mēs pieļaujam, ka šie unikālie vēsturiskie sasniegumi tiek noniecināti? Dāmas un kungi, mans vectēvs cīnījās Pirmajā pasaules karā. Vēl pēc 20 gadiem mans tēvs devās karā, kurā noziedzīgais Hitlera režīms ierāva visu pasauli. Esmu uzaucis nelielā pilsētā pie triju valstu robežas, kur cilvēkiem bija jāgaida garās rindās pie robežas, ja viņi vēlējās apciemot kaimiņus Beļģijā un Holandē. Karu un badu mēs esam novērsuši, robežas mēs esam atvēruši. Asi vēršamies pret rasismu un ksenofobiju. Šodien mēs dzīvojam brīvā, atvērtā Eiropā. Eiropā, kas var lepoties ar kultūru daudzveidību. Sagatavosim kopīgi šo Eiropu 21. gadsimta uzdevumiem, lai mēs arī jaunajai paudzei varētu solīt viņu bērniem un bērnu bērniem, ka ka viņu dzimtā Eiropa būs ekonomiski stipra, sociāli taisnīga, brīva un demokrātiska. Tas ir mūsu kopīgais uzdevums. Paldies par uzmanību!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 Dāmas un kungi, sirsnīgi pateicos. Darba kārtībā ir paredzēts grupu priekšsēdētāju uzstāšanos, un vispirms vārds kolēģim Jozefam Dolam, ETP lūdzu. Prezident. Priekšsēdētāji, God, mīļais Mārtiņ, godātie kolēģi, Tautas partijas grupas vārdā un arī tīri personīgi Gribu tevi apsveikt, gribu tevi apsveikt no sirds, kā mūsu jauno priekšsādātāju. Es jums vēlu daudz drosmes, daudz gaišu domu, daudz spēka un spēju tādā pavisam cienījamā un atbildīgā veidā vadīt šo iestādi tālāk, kas taču kopumā atspoguļo uh, eh, 500 miljonu eiropiešu domas un idejas. Tāpat laikā Tāpat laikā vēlos arī apsveikt Devas kungu un Dionu Valis kundzi, kas arī izvirzīja sevi kā kandidātus uz šī uh, nama priekšādātāja amatu. Gribu teikt, ka ja ši, divas politiskās grupas, lielākās politiskās grupas pieņēma lēmumu, politisku lēmumu, kur rezultātā šādā veidā tiek nodrošināta tālākā e, eh, kandidātu virzība, tad jāsaka, eh, vēlos apsveikt šo jūs kā, kā nākamo priekšsādātāju un domāju, ka šis process ir ļoti atbilstīgs. Bet vēlos pateikties šorīt, Matiņš Šulc, arī jūsu priekšgājējiem un tīpaši Buzeka kungam, kas kas taču deva šim parlamentam iespēju um, saredzēt arī polijas aspektu. Buzeka kungs un pirms viņa Poterīna kungs, kā arī visi pārējie parlamentu priekšsēdātāji, kur priekšgalā bija uh, Simona Vēl, un kas viss eh, šajā parlamentā, kas ievēlēts. Uh, vi, tiešās vēlēšanās e, ļāva mums visiem kopā spēcināt šīs iestādes e, lomu. Un jūsu, Šulc kungs, kā priekšādātāja loma ir turpināt virzību šajā pašā virzienā. Jau gadu gaitā mums ir bijis iespēja darboties plecu pie pleca kā priekš, ko politisko grupu vadītājiem. Uh, Un, protams, ka mums ir idejas, kuras varbūt ir atšķirīgas, un politiskās grupas nevienmēr ir viensprāts politiskajās idejās, bet ceru, ka tas katrā ziņā neļaus, mu, ne, ne, ne, nekavēs mūs, jums uzticēties, pārstāvēt mūs visus kā, priekšādātāji, kā priekšādātājiem, jo tas, kas mūs vieno, ir daudz svarīgāks par to, kas mūs šķeļ. Un jūs, kā priekšādātājs, taču ar visu spēku aizstāvēsiet mūs uh, un raudzīsieties pāri tām nacionālajām interesēm, kas mūs šķeļ. Šī misija, ko esat uzņēmus, uzņēmies, ir ļoti svarīga. Un tā būs īpaši svarīga šajie, šajos Eiropai tik kritiskajos laikos. Jāsaka, tas ir viens no kritiskākiem periodiem kopš Eiropas dibināšanas. Jums būs trīs prioritātes. Pirmām kārtām aizstāvēt kopienas metodi, aicināt to atbalstīt un to aizsargāt. Nekas nav svarīgāks par to, kā aizsargāt Eiropas kopējo mantojumu, kā spēt garantēt kopējo interešu aizsardzību un aizsardzi, aizsargāt mazākās valstis, eh, ņemt vērā lielāko valstu intereses, bet nepieļaut nekādu atgriešanos pie nacionālismu. Nekas nav svarīgāks, kā iz, izkļūt no krīzes, kurā esam nonākuši, un tas jādara ar Eiropas spēcīgāku integrāciju. Nekas nav svarīgāks, kā par to, kā par iespēju mūsu pilsoņiem parādīt, ka eiro ir valūta, kas spēj pastāvēt, kas ir spēcīga. Un pārliecināt pilsoņus, ka galvenais, kas mums vajadzīgs, ir spēcīga ekonomiskā pārvaldība. Nekas nav tik svarīgs kā spēja uh, nodrošināt solidaritāti starp visiem 500 miljoniem eiropiešu. Mums šī Eiropas Savienība, ko esam izveidojuši, mums ir jāturpina tieši tā, kā to paredzēja Eiropas eh, dibināšanas tēvi un aizsācēji un nedrīkstam ļaut mūs šķelt tām problēmām, kas to darījušas pagātnē. Atcerēsimies Šumanu, atcerēsimies Gasperī, un līdz pat šai dienai esam spējuši turēties pie Eiropas kopējās idejas, ne, neskatoties visām grūtībām un uz visiem izaicinājumiem, ko mums sejās viedus pasaules. Ceru, ka tā varēsim turpināt darbu un ka šo uzdevumu spēsim izpildīt. Šobrīd mums jāizkļūst no finanšu krīzes, jāizkļūst no šīs ar sirdsapziņas jautājumiem saistītās krīzes un jānonāk pie tādas nākotnes, kas ne tik vien ir spējīga nodrošināt Eiropas pastāvēšanu, bet kas dod mums prieku? Un jums, kā Eiropas parlamenta priekšsādātājiem, jāspēj pārstāvēt visus eiropiešus. Tas ir jūsu pirmais uzdevums. Jūs esat tas, kas varat šo atbildību likt lietā, ko jūs varat darīt, sastrādājoties ar Eiropas komisiju, kas savukārt ir līgumu aizstāve, nodrošinot atbilstīgu suverenitāti, atbilstīgu konverģenci politiskajā jomā, jo tie ir tie svarīgākie ieroči, kas ir mūsu rokās, lai nodrošinātu izaugsmu. Godātais Mārtiņš Šulcs kā Eiropas parlamenta priekšsādātājiem, jums noteikti būs daudz uzdevumu, kas liksies grūti un sarežģīti, bet jums tie jāpilda eiropeiskā garā, tieši tā kā jūs teicāt. Mēs vēlamies jūs uzmundrināt un aicināt jūs eiropeisko vēstu nodroš, no, nu, aizvest arī uz tādām valstīm kā Ukraina, kur, piemēram, Tumešenko kundze ir saņēmusi nepiedodam izturēšanos, uz tādām valstīm kā Sīrija. U, kā Sīrija, kur joprojām netiek ņemta vērā tautas griba un tā tiek apspiesta pilnīgi nepieļaujamā veidā. Tāpat eh, vēlos jūs eh, aicināt uzlabot arī šī parlamenta darbību. Nesen pieņēmām jaunu reglamentu, rīcības kodekstu, kas, manuprāt, ir tas pareizākais veids, kā nodrošināt lielāku pārskatāmību un lielāku atbildības spēju mūsu vidu attiecībā pret saviem vēlētājiem dalībvalstīs. Skotētais priekšādātāji, jūs vadat iestādi, kurai nav ekvivalenta un analoga visā pasaulē. Mēs esam iestādi, kas balso par likumiem Mēs esam tie, kas vēlas ne tik vien uzspiest likumus, bet kas vēlas uh, ar visiem konsultēties ar visiem citiem parlamentiem, ar visām citām dalībvalstīm, tā nonākot pie labākā rezultāta priekšādātāji, mēs būsim jums aiz muguras, jūs atbalstīsim Eiropas solidaritātes meklējumies un meklēsim jaunus novatoriskus risinājumus. Mēs būsim jūs atbalsts katru reizi, kad jūs vēlēsieties tālāk virzīt Eiropas kopienas politiku, kad vēlēsiet uh, nodrošināt arī finansējumu šādām ambiciozām politiskām vēlmēm. Un katru reizi jūs aizstāvēsim, kad ārpus Eiropas Savienības robežām jūs aizstāvēsiet mūsu idejas un vērtības, tās vērtības, kas ir Eiropas Savienības pašos pamatos, respektīvi liber, li, brīvība solidaritāte, cilvēku tiesības, un es tiešām lepojos, ka esat mūsu parlamentu priekšsādātājs. Merci beaucoup, euh, cher kolēģi. Lielas paldies, godētais kolēģi Dāl, saka Šulckungs. Paldies par šo uzmundrinājumu, par šiem labajiem vārdiem. Tagad vārds kolēģei Marija Badieko šeit sociāldemokrātiskā grupā. Paldies, priekšsēdētāji. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā es eh, vēlos jūs eh, sirsnīgi apsveikt sakarā ar jūsu ievēlēšanu Eiropas parlamenta priekšsētāja amatā. Un mūsu grupai tiešām ir liels gods redzēt, ka jūs no mūsu rindām eh, būsiet tieši tas, kurš vedīs Eiropas parlamentu cauri šīm sabangotajām jūrām un atbildēs uz izaicinājumiem, kas eh, izveidojušies pamatiesības, nodarbinātība, ekonomiskā, sociālā krīze. Tie ir eh, izaicinājumi un grūtības, kas mums būs jāpārvēr. Es domāju, ka mēs varam paredzēt to, ka uh, svaru kausi noslēgsies par labu starpvaldību risinājumiem, bet tieši šajos grūtajos laikos mums ir nepieciešami cilvēki ar īpašām prasmēm, cilvēki, kam ir eiropeiska pārliecība, cilvēki, kuri ir gatavi cīnīties un uh, kuri ir gatavi realizēt uh, lielus un grandiozus projektus. Un jūs esat cilvēks, kam visas šīs īpašības piemīt. Man ir palaimējies strādāt ar jums kopā jau ilgāku laiku, un es zinu, ka šī mums ir liela iespēja un jūs ļausiet mums uh, to realizēt. Jūs ļausiet Eiropu atkal nolikt uz pareizā ceļa. Es gribētu atgādināt, ka mums ir nepieciešams veidot saliedētāku, demokrātiskāku un taisnīgāku Eiropu, kas aizstāv pilsoņu intereses, nevis tirgu intereses, un mēs jūs tajā atbalstīsim. Paldies! Vielen Dank. Paldies kolēģei Padijā. Un tagad vārds eh, Aldes grupai kolēģis Verhofstads. Eh, merci, monsieur. Lielas paldies priekšādātāji, viņais Martin, godātais priekšādātāji manas grupas vārdā un arī tīri personīgi vēlos jūs apsveikt ar ievēlēšanu šai amatā. Tāpat arī vēlos apsveikt arī pārējos divus kandidātus, kas kandidēja priekšādātāju vēlēšanās. Un man jāsaka, uh, ka arī klausoties jūs pirmajā uzrunā priekšādātāji, jau dzirdēju tādu sociāldemokrātisku tendenci, bet tajā pašā laikā tā tiešām bija Eiropas parlamenta priekšādātāja uzruna. Respektīvi, jāsaka, jūs ļoti ātri mācāties, kāda ir šī jūsu jaunā loma, ko no jums gaidām. Turklāt priekšādātāja gribēju vērsties arī pie jūsu priekšgājēji Buzeka kunga, ar, kuriem, ar kur strādājām nu jau vairākus gadus. Um, pirms tam arī Eiropas padomē, un ļoti labi zinām, ka šeit parlamentā viņš arī devis savu ieguldījumu un veido šo lielisko atmosfēru tieši tāpat, kā tas bijis Eiropas padomē. Darbs, ko viņš paveicis, ir lielisks. Uh, jūs šo parlamentu padarījāt par tādu, kas spēj darboties saskaņā ar Lisabonas līgumu, tā lai tas varētu tapt īstenots tāpat. Jūs arī īstenojāt politiku kopā ar pal parlamentu, lai cīnītos pret krīzi, un es tieši tāpat kā visi citi. Priekšstādātāju konferencē ļoti augstu novērtējām šo iespēju ar jums sastrādāties un jūsu darba metodas. Paldies par visu, ko paveicāt šī parlamenta labā. Uh, Man jāsaka, priekšsēdētāji, ka visas e, vēlēšanu kampaņas laikā, kad e, dzirdēju daudzus kolēģus, kas man teica, lūk, jā, mums ir vajadzīgs tāds priekšsādātājs, kas ir neitrāls. Mums ir vajadzīgs tāds priekšsādātājs, kas nebalso ne par ko, ne par, ne pret. Mums ir vajadzīgs priekšsādātājs, kuram nav savu viedokļa. Nu, man jāsaka, es biju ļoti pārsteigts par šādu veidu izteikumiem. Es drīzāk esmu to pusē, kas uzskata, ka ir vajadzīgs tāds priekšsādātājs, kam ir viedoklis, kas nav neitrāls. Nē, jo šodien mūsdienās priekšsādātāji nav iespējams palikt neitrālam, skatoties sejā visā šajā starpvaldību procesā. Nē, nedrīkstam palikt malā. Un nedrīkstam, kolēģi, neitrāli noskatīties padomis darbībā, kas katru reizi cenšas liekt parlamentam līdzdarbību. Un, un atcelt visu šo kopienas metodu, ko taču izveidoja jau Monē. Nedrīkst priekšsādātājs palikt neitrāls arī tajā brīdī, kad tiek notiek uzbrukumi pret kopienas metodu, un to taču piedzīvojam katru dienu no padomas puses. Nedrīkstam turklāt arī palikt neitrāli skatoties uz to nacionālismu uzplaukumu un populismu, kas notiek Eiropā. Nē, tas nav iespējams. Nedrīkstam šādā veidā rīkoties. Jāizstāv Eiropas vērtības. Un tāpēc, priekšsēdētāji, es gribu, lai jūs esat tāds priekšsēdētājs, kādu mēs vēlamies, bet nevis neitrāls priekšsēdētājs nekādā gadījumā. Nedrīkstat būt aseksuāls bez viedokļa vēlos, Mārtiņ, lai jūs esat tāds priekšādātājs, kas pārstāv Eiropas parlamentu, kas nekļūdīgi pārstāja Eiropas intereses. Un tās ir atšķirīgas no katras atsevišķās valsts interesēm padomē. Vēlos, lai jūs esat tāds prezidents, kas priekšādātājs, kas aizstāv Eiropas integrāciju. vēlos tādu priekšsādātāju, kas cīnās par Eiropas federālismu, tieši tā, kā tas ir eh, nā, sācies jau no Monē laikiem, kā to aizstāvēja Gaspārī un Spinelli. Un turklāt, Martin, ja vien tas ir iespējams, es labprāt arī gribētu, lai jūs esat tāds priekšsādātājs, kas dalību valstīm paskaidro tajā brīdī, kad jūs tās apmeklēsiet, pros, protams, ka to darīsiet arī padoms ietvaros, ka jūs paskaidrosiet tām, ka mums ir jāuzņemas atbildība arī eh, priekšgājai priekšā, un arī valstīm ir jāuzņem šī atbilstība, ka mums ir vajadzīga fiskāla vienotība, politiska vienotība un savienība, kas turklāt balstītu uz eiro. Parlamentam šeit ir jārāda eh, para, priek, paraugs. Tas jādara mums visiem kopā, kopā ar komisiju, protams, kopā ar Eiropas centrālo banku. Mums jāparāda Eiropai, kāds ir tas ceļš, kas ved laukā no krīzes. Un mums jāpasaka, ka Eiropa nav krīzes eh, problēma, ne Eiropa, un Eiro ir risinājums šai kopējai krīzei. Un visbeidziet, visbeidzot, Esiet vienkārši mīļš un godprātīgs pret visiem saviem bijušiem kolēģiem. Esiet tāds, kas ļauj visiem arī izteikties un nevienam neliedz vārdu. Esiet laipns un lielisks. Paldies! Paldies, kolēģi Ferhorstāts. Un tagad zaļo grupas vārdā kolēģei Harmsai vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Martin Šulc. Nu, pirms pamatoju apsveikumu vārdus gribētu uh, pateikties tavam priekštecim, taviem priekšteciem par veikto darbu, par tie Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, kurus es iepazinu. Uh, Buzeks, Peterings vai Borels vienmēr ir atraduši savu nišu, savu profilu, kas eh, vienmēr ir atbildusi aktuālajiem izaicinājumiem. Tāpat arī paldies abiem diviem pārējiem šodienas kandidāti, jo viņi eh, apliecināja eh, parlamenta demokrātiju vairākums, kvalificētais vairākums, kuru tu, e, Mārtiņš Šulc, saņēmi, es domāju, ka tas ir ļoti pamatots rezultāts. E, šeit mūsu parlamentu vadīs nevis sociāldemokrāts, bet es teiktu, ka tas E, ir tāpēc, ka šis sociāldemokrāts, kurām, kurš ir bijis fantastisks deputāts, fantastisks parlamentārietis, tu atcerēsies, ka tu man vaicāji, kā tas būtu, ja es kandidātu, tad es teicu, kā tev tas ienāk prātā. Es nemaz to nevarēju iedomāties, ka Mārtiņš Šulcs varētu būt pirmais parlamenta pārstāvis, jo viņu ierobežotu diplomātijas regulāciju regulas. Tomēr tagad es domāju, ka tas patiešām ir iespējams. Pirmkārt, es gribētu izteikt cerību, ka tu savas īpašās personīgās spējas joprojām paturēsi un izmantosi bieži nepieciešamajā eh, diplomātiskajā attieksmē varbūt tieši tas, kas tevī ir tāds stūrains un ass un kādēļ tevi uztver par sarežģītu cilvēku, ka varbūt šīs īpašības tu paņemsi tomēr līdz arī pildot jaunā amata pienākumus un ka šīs te stūrainības un asumi nāks par labu uh, diskutējot ar Barozo, Rompeju, Merkeles kundzi un Sarkozī. Es domāju, kas Tavs eh, solījums, ko tu devi personīgajā priekšvēlēšanu kampaņā, eh, ka tas bija mazliet kā aizkustinoši naivs, visi par vienu. Ja tas funkcionēs, tad būs arī viens par visiem. Parlaments eh, ir radījis tam labus priekšnoteikumus, bet tagad ir dažādas diskusijas, un, eh, kad gaidāmas, kad būs jāapliecina, ka ne tikai jaunais parlamenta priekšsēdētājs eh, meklē jaunus ceļus strīdu gaitā, bet arī, ka pats parlaments spēj Uh, savus mērķus uh, nospraust tā, ka tas arī tos uh, piepilda. Piemēram, diskusija ar Viktoru Orbanu. Te ir runa par mēdēju likumu laikā, kad Ungārija varētu sasniegt ļoti daudz, uh, tas cieta neveiksmi, jo beigu beigās uh, attika atdota iniciatīva komisijai, lai problēmas tiktu apietas Tas nedrīkst atkārtoties tālākajos kontaktos ar Ungāriju. Un tā kā tika pieminēta Jūlija Timošenko, es arī aplaudēju. Nevar būt tā, ka Ungārija Eiropas Savienības dalību valstī laikā, kad Krievijā iedzīvotāji e, iziet uz ielām pret vadību, vadīto demokrātiju, laikā, kad Ukraiņi ir izmisuši Eh, šajā laikā Ungārija attālinās no Eiropas demokrātiskajām vērtībām. Dāmas un kungi, to mums ir nepieciešams kopā ar iestādēm un jaunu ievēlēto priekšsēdētāju novērst eh, ar visiem līdzekļiem. Martin. Un noslēgumā, Martin Šulc, tu uzņemies amata pienākumus, manuprāt, vēl sarežģītākā laikā, nekā man tas likās pirms Ziemassvētkiem. Es nebūtu varējusi iedomāties, ka pēdējais samits eh, saistībā ar krīzi eh, ne, neizvirzīs nekādu ietekmi uz tālākajiem notikumiem. Es nu pat kā atgriezos no vizītes Japānā, kur es piedzīvoju, ka jēna eh, problemātiskas valsts valūta, kā raķete, kā, kā komēta ir palielinājusi savu vērtību pret eiro. Tas nav normāli. Te mums nav jālamā reitingu aģentūras, bet, bet ja politika var ietekmēt tik ļoti maz, uh, ja lielās bankas, ja reitingu aģentūras var ietekmēt vairāk nekā Eiropas politiķi, eh, es domāju, ka tas nav normāli. Mums ir jāpārdomā un konsekventi jārīkojas, jo es nedomāju, ka parlaments eh, sastāvētu tikai no sociāldemokrātiem, bet daudzi no eh, mums attieksmē pret krīzes menedžmentu tomēr ir, ir jāiziet, jāiztur līnijas sarunās ar padomi un komisiju, un mēs e, nevaram būt gataviem iet, veikt kompromisus un kompromisus. Martin Šulc, lai tev veicas, es zinu, ka tu būsi nērts, un es par savu grupu varu teikt, ka arī mēs nebūsim ērta grupa. Runājot par šī parlamenta deputātēm, Es gribētu arī uzsvērt, ka pēc Simona Vēja un Fonteinas kundzi būtu ļoti jauki, ka no šodienas mēs kā parlamenta sievietes gatavotos uz to, ka nākamajā, eh, leģisla, eh, nākamajā periodā mums atkal būtu priekšsēdētāja. Paldies par uzmanību. Paldies, saka Šulc kungs. Paldies, Hermsa kundze, un tagad eh, kolēģis eh, Kelehans. Uh, Priekšsēdētāji, ECR e grupas vārdā es gribētu jūs apsveikt e, sakarā ar ievēlēšanu šī parlamenta priekšsēdētāja amatā un gribētu pateikties arī um, e, Buzekungām par pēdējo divu ar pusgadu laikā paveikto. Man, diemžēl, bija ļoti īsta pieredze sastrādāties ar viņu praktiski, bet jāsaka, kā priekšsēdētājs viņš bija ļoti kompetents un es domāju, jums būs jāpiepūlas, lai turpinātu. Jūs varbūt zinat, ka Špīgala žurnālā tiek teikts, ka cilvēki ir noguruši no lēmiem, kas tiek pieņemtais slēgtām durvīm, un man ir jāpiekrīt eh, šim apgalvojumam, bet, eh, protams, eh, tas ir, zinām, ironija teikts, ņemot vērā to, kā jūs tikt ievēlēts, jo jūsu uzvara nebija nospiedoša, un gribētu pateikties Dajanai Volasai un manam kolēģim Devis kungam par to, ka arī viņi ir kandidēji, un es domāju, ka jums eh, vajadzētu eh, būt eh, pagodinātām par šo un par to, Kā tam vajadzēja notikt, es domāju, eh, viedokļi varētu būt dažādi. Devs eh, kungs, protams, eh, rīkojās tā ļoti pieticīgi. Tomēr, priekšsēdētāja kungs, jūs esat šajā krēslā, šajā amatā, un mēs novēlam jums visu to labāko turpmāko pilnvaru periodā. No, savas, no mūsu grupas jūs varat sagaidīt cieņu pret jūsu amatu, un mēs sadarbosimies par spīti mūsu būtiskajām politiskajām atšķirībām. Es, protams, nepiekrīt visiem apgalvojumiem, kuriem nācāt klajā šorīt, bet eh, tāda ir demokrātija. Mēs visi respektējam viens otra viedokļus, pat tad, ja tie ir atšķirīgi. Es ceru, ka jūs izturēsieties pret visām politiskajām grupām eh, vienlīdzīgi, kā arī pret visiem deputātiem, eh, cienot viņu amatus. Jūsu pirmais lielākais uzdevums būs pārstāvēt uh, parlamentu uh, Eiropā domē pēc pāris nedēļām. Es esmu pārliecināts, ka visi valstu un valdību vadītāji ar nepacietību gaidīs, kas jums būs sakāms viņiem. Uh, viņi sen nebūs dzirdējuši neko no, no sociālistiem, tā kā es domāju, ka viņiem būs interesanti dzirdēt jūs pārdomas par esošajām uh, problēmām un izaicinājumiem. Vēl jums visu to labāko. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka Šulskungs. Tegāvāts, kas te Kelenan. Paldies, Kalamen kungs. Tālāk Lietārs kundzei vārds. Viņa pārstāv goja grupu. Lūdzu. Ja, meneer Schulz, ik heb vandaag uh, de zware taak om onze. Schulz, kungs. Nu, man ir dots ļoti grūts uzdevums. Man jāizstāv mūsu priekšstādātājs Biskī kungs. Nu, darīšu visu, kas manos spēkos. Un izsakos arī personīgi. Saku, ka vēlos jūs sveikt ar šo ievēlēšanu Eiropas parlamenta priekšstādātāja amatā. To, protams, saka visi, bet es gribu pateikties arī pārējiem diviem kandidātiem par to, ka viņi izvirzīja savas kandidatūras un darīja visu, kas viņu spēkos, lai uh, lai cīnītos par šo vietu, un ceru, ka tā tas būs arī turpmāk, ka būs arvien vairāk kandidātu tīri personīgi skatos man, uz jums un domāju, cik žēl, ka jūs nesat sieviete. Nu, protams, te mēs diezko daudz nevaram darīt lietas labā, bet varbūt, varbūt jūs varētu izrādīt arī to feminīno pusi sevī priekšsādātāju. Daudz mūsu deputāti balsoja par jums. Un esmu pārliecināta, ka Viņi to darīja, lai jūs iepriecinātu, bet daži, nu, daži no viņiem ievēlēja jūs arī tāpēc, ka zina, ka jūs esat sīvs cīnītājs. Jūs esat ievēlēts laikā, kad dzīvojam krīzes apstākļos un domājam, ka Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma spēlējama šajā kon kontekstā ekonomikas un sociālajā krīzē. Nesam vienīgā tieši vēlētā iestāde šeit Eiropā. Mūsu ievēl, ievēl pilsoņi. Pilsoņiem šobrīd ir bail. Viņi baidās zaudēt darbus, pensijas, viņi ir uztraukušies par to, vai varēs nodrošināt veselības aprūpi gan tagad, gan vecumā. Tāpat viņi nobežījušies par bērnu nākotni. Un tieši šiem pilsoņiem jūs dosiet balsi. Es zinu, ka ir ļoti daudz iestādes, ir ļoti daudz jomas Eiropas Savienībā kur ir e, dažādi veidi interešu punkti un interešu aizstāvības e, lobby un tā tālāk, bet mēs pārstāvam pilsoņus, pārstāvam pilsoņus šajās sarunās ar slēgtām durvīm, par kuru norisēm šajā sanāksmēs pilsoņiem nav nekādas nojausmas. Jums jāaizstāv pilsoņi, jāpārstāv tie, jums jāpārstāv dažādās interešu jomas un virzības, gan lielās, gan mazās grupas par parlamentā, jāpārstāv tieši jums. Jūs esat visu mūsu priekšsādātājs. Un mēs, apvienotie kreisie Eiropā, pilnīgi noteikti atbalstīsim jūs jūsu centienos. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Lietārs kundzei. Nu, tas nebūtu nav viegli, acīm redzot. Eh, Ferškovštāt kungs vēlas e, aseksuālu prezidentu, Lietārs kundze saka, lai es rādu feminīno pusi jums. Tas nebūs vienkārši tālāk došu vārdu EFD grupai un viņu vārdā Fereģi kungs, lūdzu. Well, good morning. Labrīt, Šulca kungs. Es zinu, ka man vajadzētu jūs apsveikt, bet ņemot vērā, ka mēs jau pirms divi ar pus gadiem zinām šo rezultātu, te nav nekādas jēgas jūs sveikt tas, kuram Eiropā ir tāds milzīgs, e, milzīga vara, tagad tāds process ir izvērsts, e, tas ir smieklīgi. Šorīt no rīta es biju pārsteigts, kāds būs Šulc kā prezidents. Vai tas būs pašcīņas pilns, mierīgs cilvēks, kas var apvienot, kas var runāt ar citiem parlamentiem, uh, pasaulē, kas var pacelties virs eh, sīkiem strīdiem, kā vēstnieks viņš varētu būt. Vai arī mums būs Mārtiņš Šulcs, kuru mēs pazīstam kopš 2004. gada, kā sociālista grupas priekšsēdētājs. Viņš ir dusmīgs, viņš nespēja kontrolēt sevi, viņš ir neiecietīgs un viņš necieš citus viedokļus, un viņš izturas necīgi pret referendumiem, uh, kur cilvēki nobalso pret, viņš ir pret Britiem mm, vērsts, un viņam nepatīk brīvs tirgus. Tad kurš priekšādātājs mums būs? Jūsu ievada runa ir uh, atrisinājusi šo jautājumu man. Mums būs divi ar pus gadu, kur būs politiskais fanādisms no priekšādātāja. Tikai trīs šās pasaules valsts banānu republika gribētu uh, tādu politiski virzītu priekšsēdētāju parlamentā, un tāds mums ir. Varbūt es pārstāvu mazāko grupu šajā parlamentā, Šulce kungs, bet eh, mūsu grupai ir idejas. Tagad atbalsta pilsoņi daudzās valstīs. Eh, aptaujas eh, arī norāda, ka 50 pret 50 ir pret, kas runā par vai pret ēst. E Mēs neesam pret Eiropu. Mēs uzskatām, ka jābūt valstu demokrātijai, lai būtu tirsniecība, lai būtu sadarbība, lai būtu Eiropa, kas ir atbildīga. Mēs negribam Eiropu, kas grib būt globāla vara. Mēs ne, negribam, lai Barozo un komisija vāda uh, šo mm, savienību tādā veidā, Un es sniegšu politisko opozīciju jūsu prezidentūrai šajos turpmākajos gados, un es ceru, ka jūs mūs uzklausīsiet. Paldies! Paldies! Tagad Eh, Lēnis kungs uzstāsies pie grupām nepiedarošo uh, deputātu vārdā. Man Lēner kungs, es atvainojos. Eh, Šulca kungs gribēju jūs uh, apsveikt ar vēlēšanu rezultātiem, nu un pirms divar pusgadiem jau notika vienošanās, kuras saturs visiem bija zināms. Diemžēl mums nebija tādas eh, vēlēšana debates, es labprāt būtu tās eh, pieredzējis, bet, nu jā, rezultāts ir zināms, tas nav apstrīdams, un jūs tagad eh, esat iekļūs šajā amatā, bet Bet apmēram pirms gada uh, viena no maniem kolēģiem jūs šajā zālē nosaucāt par fašistu, un es domāju, ka demokrātisks parlamentārietis tādus izteicienus nevar atļauties. Jūs nekad nedistancējāties no šiem vārdiem, neuzskatījāt, ka vispār kaut ko esat uh, noziedzies, un tas man šķiet ļoti nepatīkam un apkaunojuši. Es gribu, lai jūs šos vārdus ņemtu atpakaļ, jo priekšsēdētāja kungs demokrātija nenozīmē to, ka viens otru apsaukā par fašistu, un šajā zālē tas nav atbilstīgi. Mēs runājam par uh, demokrātisku izvēli, un, protams, tā ir jārespektē. Priekšsēdētāja kungs Mums, protams, ir jārunā par Eiropas Savienības nākotni, un daudzas valstis grib atgūt savu suverenitāti, un ir daudz mazu valstu, kas var labi sadarboties un varbūt labklājīgas. Tāda izskatās Eiropa. Un šeit eh, tagad virs Eiropas plīvo NATO militārais karoks. Miera laikos tas nav īsti pieņemami, jau vairākus gadu desmitus Eiropā valda miers. Dāmas un kungi, eh, sociāldemokrāts Šulcs vada tādu Eiropu, kas ir cietusi bankrotu, eh, Eiropu, kas regresē, un mēs nedrīkstam vairs šķērdēt dārgo laiku. Šulca kungs, es ceru, ka jūs arī gribat būt mūsu priekšsēdētājs un, tāds, un esat sociāldemokrāts, kas pacelsies pāri tikai savas partijas interesēm un uh, rūpēsieties uh, par visiem demokrātiskajiem strāvojumiem, kas ir atrodami uh, šajā zālē. Un, Tie, kas jūs ir ievēlējuši, viņiem, protams, arī ir tiesības uh, uz demokrātisko pārstāvniecību, un Es nerunāju par tādu sociāldemokrātisku, labklājīgu Eiropu, jo tāda nav mūsu grupas vīzija. Mēs ticam suverēnu valstu sadarbībai. Es jums novēlu panākums jaunajā amatā un būtu ļoti jauki, ja jūs beidzot pielikt punktu šai naudas šķēršdēšanai, braukājot no Briseles uz Strasbūru. Un uh, novēlu jums panākums nākamajā samitā, uh, vispār darbojoties šajā amatā un nu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai tas kļūtu par veiksmes stāstu. Paldies, un tagad uzstāsies Barozo kungs, lūdzu. Herr Präsident! Priekšsādātāja kungs, dārgais Martins Šulcs, dāmas un kungi deputāti. Mārtiņš Šulcs eh, veiksmīgi tika ievēlēts eh, par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, un es gribēju viņu sveikt no visas sirds ar stāšanos jaunajā amatā. 94. gadā Mārtiņš Šulcs pirmoreiz ievēlēja Eiropas parlamentā. Kopš šā brīža Eiropas parlaments daudz reizes ir pārliecinājies, cik spēcīgi ir viņa politiskā personība un cik nenogurstoši viņš cīnās par Eiropu. Viņam pamatoti eh, piemīt tāda ļoti ambicioza vīzija par Eiropas parlamentu spēlēmo lomu, un viņš arī e, pamatoti saka, ka e, šī parlamenta balss, kas ir arī mūsu pilsoņu balss, e, taps skalāka, un tādā veidā mm, Mārtiņš Šulc un viss Eiropas parlaments var rēķināties ar, rēķināties ar turpmāk Eiropas komisijas atbalstu. Important than ever. Šodien ir jāstiprina Eiropas demokrātija. Tie, kas nacionālā līmenī izlēm, izliekas, ka demokrātija var būt tikai nacionāla, nav vēl sapratuši, ka mēs jau esam nonākuši globalizācijas fāzē, mēs esam 21. gadsimta iedzīvotāji tie, kas turas pret Eiropas demokrātijas ideju un ideju par Eiropas suverenitāti, balstoties uz nacionālo suverenitāti, viņi sniedz uh, suverenitāti atsevišķiem tirgiem, kas nav pakļauti demokrātiskai kontrolai. Krīzes laikā, kad mums ir liela izaicinājuma, mums ir jāapvieno spēki, lai Eiropa būtu spēcīga. Uh, Un tāpēc es gribētu sveikt arī citus kandidātus šajās demokrātiskajās vēlēšanās. Tas ir Diāna Volis un Irģu Devu, dāmas un kungi. Es gribu pateikties arī iepriekšējiem priekšādātājiem Ježiem Buzekam. Buzeks ir vadījis šo parlamentu iespaidīgi un principiāli šajos histori, eh, vēsturiskajos un pārbaudījumu laikos. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eh, notika šajā laikā, kā arī mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus. Pateicoties mūsu institūciju sadarbībai divos ar pusgados, mēs esam ielikuši pamatu izturīgai un savstarpēji uzticību balstītāji partnerībai starp komisiju un parlamentu, kas ir daļa tagad no mūsu akīm. Bet vēl priekšsēdētājs Bozeks bija pirmais ES institūcijas priekšsēdētājs, kas nāca no vienas no centrālās un austruma Eiropas valstīm. E, e, pirmais pēc dzels priekškara kris, krišanas. Viņš simbolizēja miljoniem cilvēku e, sapni, un tagad šīs sapnis ir piepildījies. Paldies! Mesdames et messieurs, Dāmas un kungi, tagad mūsu atbildība ir pilnīgi īstenot tādus lēmumus, kas ir pieņemti, lai Eiropu padarāt, padarītu spēcīgāku, konkrēt spējīgāku un vienotāku. Finanšu stabilitātes un ekonomikas izaug, izaugsmes pasākumiem ir jābūt mūsu lielajai prioritātei nākotnē. Mēs nevaram izveidot Eiropu tikai pamatoties uz disciplīnu sankcijām. Eiropai ir jābūt būvētāji uz konverģences, solidaritātes un cerības pamatiem, un tieši tāpēc izaugsmi kļūst ar vien svarīgāk. Svarīgi, lai cīn, pār cinismu un ilūziju zaudēšanu uzvar gūtu cerība, un lai mēs vēlreiz apstiprinātu savu vēlmi dzīvot kopā. Taču uzupurēšanās, kur pieprasa krīze, tā ir jābūt sadalītāji vienlīdzīgai, lai tie nebūtu vienmēr vistrūcīgākie un vidusšķiri, kas maksā lielāko daļu no eh, šīs krīzes piestādītā rēķinas. Sociālajai, eh, sociālajai taisnīgumam jābūt pamatelementam mūsu veiksmē tālāk. Dāmas un kungi, šajos grūtajos, taču arī stimulējošies laikos, Es jums novēlu no visas sirds veiksmi, un jūs varat rēķināties ar Eiropas komisijas pastāvīgu atbalstu, sadarbību, lai Eiropa šajā krīzē kļūtu ar vien spēcīgāku un vienotāku. Paldies par uzmanību! Thank you very much, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you for your kind. Kol kolēģi, paldies par jūsu laipniem vārdiem. This is an emotional moment for. Man šis ir emocionāls brīdis. Un maniem draugiem, un ja atļausiet. Papildus manai pateicībai jums personīgs novērojums. Kā es teicu, es centīšos būt priekšādātājs jums visiem neatkarīgi no jūsu politiskās grupas vai piedarības. Tas ir pienākums un apsolījums no manas puses. Kā Barozo kungs teica, es domāju, ka tas, ka mēs kā institūcijas taks, kā mēs sadarbojamies, mums ir būtiski, ārkārtīgi būtiski spēt nodrošināt šo sadarbību. Uh, Un jūs varat rēķināties ar Eiropas parlamentu vai vismaz tā vairākumu un mani, kā jūsu nākamo sabiedroto šajā cīņā, lai nosargātu kopienas interesi dāmas un kungi. Vārdi kuru jūs, kurus jūs izteicāt man, bija ļoti emocionāli. Un šis pienākums, kas ir man kā priekšsēdētājiem, tas ir pienākums pret visiem deputātiem. Visi, kas man pazīst, jau zina, ka es arī palikšu sociāldemokrāts. Taču es neesmu sociāldemokrātu priekšsēdētājs Eiropā, bet Eiropas parlamentā. Es atgādinu, ka mans pienākums ir aizsargāt šī e, eh, parlamenta intereses. Es eh, gribētu izteikt vēl vienu papildu komentāru. Man šis ir ārkārtīgi emocionāls brīdis, bet ne tikai man. Šeit ir daudz draugu šajā zālē. Arī tribīnēs sēž mani draugi, man bijušie skolotāji no skolas, kad es biju septiņgadīgs zēns, sāku iet skolā. Uh, Manas futbola komandas draugi, mums gan īpaši nebija, neveicās sportā, bet tie ir vislabākie draugi. Un arī man draugi no pilsētas domas. Mans pilsētas mērs, mans priekštecis un pēctecis, Āhens, eh, eh, no Āhens pilsētu, un mana ģimene arī ir šeit klāt. Es ceru, ka jūs ļausiet man sveikt viņus visus. Viņi ir daļa no manas dzīves. Liels paldies, dārgie kolēģi! Paldies eh, iepriekšējiem parlamenta priekšstādātājiem, paldies par jūsu klātbūtni, tas ir eh, man pagodinājums un pagodinājums Eiropas parlamentam. Tas ir liels prieks skatīt jūs manā priekšā Skatoties uz jums, es secinu, cik ilgu laiku es esmu Eiropas parlamenta deputāts. Man ir bijis tas goks uh, kalpot ar visiem, tā skaitā, uh, atskaitot par un kungu. Viņš bija mans priekštecis. Uh, sociālistu grupas priekšsēdētāja amatā. Liels paldies par jūsu klātbūtni. Esmu pagodināts ar to, un arī Eiropas parlaments ar to ir pagodināts. Lielas paldies, dārgie kolēģi. Ir vēl viena jauna lieta, kuru gribētu jums atklāt, jo es uzskatu, ka mūsu sabiedriskiem tēlam tālābāt ir svarīgi strādāt kopā, lai uzlabot šo tēlu. Mūsu tēls ir visļaunākais, kad uh, visi dodas uh, iekšā šajā telpā, uh, turpinot savas sarunas, uh, kaut arī komisāra kungs turpina savu runu. Un priekšsādātājs ir vienmēr spiests. Uh, Izmantot viņa āmuru, es turpmāk izmantošu zvaniņu, lai jūs mani dzirdētu labāk. Uh, nekā tas bija iepriekš. Liels paldies, palieciet vēl šeit kādu brīdi, jo mum, man vēl ir jāpaziņo kādu procedurāls dabas jautājumi. Liels paldies par jūsu atbalstu! Bevor wir heute Nachmittag zusammen Pirms tikties pēcpusdienā, dāmas un kungi, kolēģi un kolēģis, kā jaunievēlētais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs, gribēju izteikt priekšlikumu kolēģiem, kas kandidēja kopā ar mani uz šo amatu. Valeses kundze, Devas kungs. Lai šī vēlēšana cīņa, kas bija ļoti godīga un norisinājās pēc visiem principiem, neietekmētu mūsu attiecības no sākuma Tad, kad es šeit ierados eh, zālē, es domāju, ka te notiek demonstrācija, lai atbrīvot Juliju Timošenko, jo es redzēju visus tos zilos un zeltenos baloniņus, bet tad es uzzināju, ka tā ir Devas kunga priekšvēlēšana kampaņu. Un, Voles kundze, es ceru, ka mēs joprojām turpināsim kontaktēties, jo tie jautājumi, kurus jūs vēlēšana debatēs izvirzījāt par Eiropas nākotni, bija ļoti labi jautājumi, kam jūs pieskārāties. Un es ceru, ka nestoties uz uz vēlēšanu iznākumu. Jūs um, atbalstīsiet mani manā darbā. Liels paldies par šīm vēlēšanām un būšu patiešām pateicīgs, ja mēs nākotnē varēsim cieši sadarboties. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Darbie kolēģi, dārgās kolēģis, tagad mums būs jā.